Okay. Dārgie kolēģi, pirmkārt sveicu visus Nacionālo parlamentu pārstāvšajā starp parlamentu eh, sanāksmē, ko organizē kon komiteja. Pēdējo divu gaitā parlaments un ekon komiteja ļoti aktīvi ir strādājuši, lai panāktu to, kā ekonomiskā pārvaldība e, Eiropas Savienībā, kā arī reformas, lai novērstu nodokļu nomaksu, tiek papildinātas ar palielinātu demokrātisku atbildību. Tāpat ir Eiropas parlaments vienmēr ir piesaistījis savam darbam nacionālos parlamentus. Un runājot par šo sanāksmi, tā tiek sadalīta divās sesijās, Katra ilgst vienu stundu. Pirmajā mēs apmainīsimies ar viedokļiem par eh, nodokļiem un mēģināsim atbildēt uz jautājumu, kādai ir jāizskatās jaunai starptautiskai nodokļu sistēmai. Otrajā sesijā mēs runāsim par eh, caurskatāmību, ilgtspējību, vides, sociāliem un pārvaldības eh, mērķiem, ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu nebūs iespējams ikvienam izteikties, bet, lai varētu dot iespēju uzklausīt maksimāli uh, lielo, uh, lielāko skaitu runātāju, ikvienam tiks dotas maksimāli divas minūtes, uh, lai mēs varētu iekļaut katrā sesijā 15-20 uzstāšanās un atkarībā no tā, kā Eh, noritēs diskusijas, mēs eh, piemērosim šo laiku. Tāpat arī kartīts ir, eh, diskusija kartīts ir pieejams. Sēžu zālē tā ir zaļā krāsā, jūsu priekšā vajadzētu atrasties zaļai kartei, jā, tieši tā tā ir, jūs to aizpildāt, ja vēlaties uzstāties un pēc tam to nodod dzelziņiem. Runas laiks tiks sadalīts šādi. Trīs nacionālie deputāti, pēc tam viens Eiropas deputāts. Un iespējams, ka arī šī formula būs jākoriģē. Un tagad es dodu do, vārdu vicepriekšsēdētājiem Borisam Lalovakam. Ievadvārdiem paldies! Priekšsēdētāji turpināšu horvātu valodā. Godājumie kolēģi, man ir liels gods jūs uzrunāt šeit, Briselē, Horvātis, Horvātijas parlamenta vārdā. Pēc 30 demokrātijas gadiem manai valstī ir tas gods būt par prezidējušo valstu Eiropas Savienībā. Mums piemīt kapacitāte un iespēja Eh, nākt ar savu devumu šajā izaicinājuma pilnajā pasaulē. Kā eh, eh, Horvātijas parlamenta komisijas priekšsēdētājs un kā ekonomikas ministrs. Domāju, ka šī nodokļa apmaiņa būs ļoti konstruktīva mums visiem. Līdz ar to mēs varam pāriet pie mūsu pirmās sesijas. Tā būs veltīta reformai, starptautiskajām nodokļu sistēmām, digitalizācijai un e, globalizācijai ekonomikā, e, kas ir ar pieaugušu lomu un arī e, multinacionāliem uzņēmumiem ir nozīmīga loma starptautiskajā tirsniecībā. Iepriekšējās desmitgadēs nodokļu sistēmas ir mainījušās un reaģējot uz šo spiedienu valdības uh, turpina īstenot reformas. Eiropas Savienība e, ir priekšplānā, lai ieviestu G20 SAO e, projektu tā saucamo BEPS. E, Eiropas Savienības likums ir ieviests ar parlamentu atbalstu, un šobrīd nodokļu uh, lēmējiestādes automātiski apmainās ar nodokļu nolēmumiem, ziņojumiem pa valstīm. Tomēr šis likums izrādās, ka nav pietiekams, lai risinātu problēmas starptautiskajā nodokļu sistēmā. Un līdz ar to 2018. gadā komisija nāca klāja ar priekšlikumiem, lai uh, veidotu konsolidēto nodokļu bāzi un labāk risinātu digitālo taksāciju, lai modernizētu sistēmu uh, un risinātu jautājumus valstīs, kur uzņēmumi darbojas fiziski klātnēsot, un paralēli diskusijas G20 SO līmenī norit, lai sasniegtu vienošanos līdz gada beigām. Pagājušā gada decembrī parlaments ar plašu vairākumu pieņēma rezolūciju par taisnīgu taksāciju digitalizētā un globalizētā ekonomikā, e, kurā deputāti pauda bažas par to, ka nav vienotas Eiropas Savienības pieejas starptautiskajās sarunās un aicina komisiju un dalībvalstis vienoties pār ambiciozu Eiropas Savienības nostāļu panākot to, ka Eiropas Savienība runā vienā balsī un rāda pozitīvu piemēru nodokļu tiesībās. Parlaments ir izteicies pār būtiskākajiem de, e, debašu tematiem. Pirmkārt, mēs nedrīkstam ierobežot digitālo ekonomiku jo pašreizējās nodokļu sistēmas ne tikai ekonomikas digitalizācijas dēļ, bet arī ņemot vērā globālo ekonomiku, e, pirmais un otrais starptautiskās reformas pilārs iet roku rokā. Otrakārt, jaunais pielikums pārliec, e, pār, e, iet pāri jēdzienam fiziskā klātbūtnei valstī tomēr Tas ir jāveido, lai iekļautu firmas ar aktīvu uh, iesaistību starp lietotājiem eh, digitālajā pasaulē. Treškārt, ir jāņem vērā un jānosaka minimālais taksācijas līmenis katrā jurisdikcijā, kur atrodas multinacionālie uzņēmumi, lai nepieļautu agresīvu nodokļu plānošanu domāju, ka mums ir jāpieliek pūliņi Eiropas un starptautiskā līmenī, zinot to, ka taisnīga un godīga nodokļu sistēma ir ļoti nozīmīga eh, vienlīdzībai un juridiskai skaidrībai. Eh, parlaments turpina mūsu valdību panākto progresu šajā jomā. Mums ir jāizdara spiedienas uz valdībām, lai panāktu to, ka lielie uzņēmumi maksā savu daļu nodokļiem. Ir jāmeklē ilgtermiņa risinājumi, lai izveidotu vienotus spēles noteikumus nodokļu jomā. Šodienas debates norit ļoti būtiskā brīdī klāt esot Eiropas komisāram Džentilonī, nodokļu direktoram Osvesau Paskālam Senamānam, Grozdanai Pērečai, kas ir Horvātijas parlamenta budžeta komisijas priekšsēdētāja, un Hansam Maiklbacham, kurš ir uh, Vācijas Bundestāga finanšu komisijas priekšsēdētājs. Šodien mēs koncentrēsimies uz jautājumu, kādai Eiropas Savienības lomai ir jābūt uh, ņemot vērā nodokļu izaicinājumus digitalizētā pasaulē, kā Eiropas Savienība varbūt ar vadošo lomu savu debatēs, un visbeidzot, kā panākt to, ka komisija un dalība valstis var vienoties pār vienotu ambiciozu Eiropas Savienības nostāju starptautiskā reformā. Un tagad varam pāriet pie debatēm un uz piecām vārdiem, piecām minūtēm došu vārdu Paulo Čentilogam. Ievadvārdiem. Uh, well, thank you, Madam Chair. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Nav svarīgāku jautājumu parlamentam kā nodokļi Un palūkoties uz trim galvenajiem dosjē, kas ir mūsu priekšā, nu, jāatzīmē, ka iepriekšējos gados ir gūts ievērojams progress, bet tagad mūsu priekšā ir trīs galvenie dosjē. Pirmais ir turpināt cīņu pret izvairīšanos no nodokļiem un pret nodokļu paradīzēm. Šodien padome aktualizēja nesadarbīgo jurisdikciju sarakstu, tā saucamo melno sarakstu, iekļaujot četras jaunas valstis un teritorijas tajā otrkārt mūsu nodokļu sistēmas attīstība saskaņā ar zaļā kursa izaicinājumiem. Tas nozīmē pirmkārt, ka ir jāpadara mājas darbs, pārskatot enerģijas direktīvu, un otrkārt darbs turpinās pie uh, oglekļa korekcijas nodokļa uz robežām, kura mērķis ir uh, novērst oglekļa noplūdes tā saucamās, uh, saskaroties ar uh, situāciju, ka valstīm ārpus Eiropas Savienības vides aizsardzības mērķi ir mazāk vērienīgi nekā mums. Uh, Un ja mēs saglabājam mūsu vērienīgos mērķus, tad mums ir jāizveido tāds mehānisms, kas novērstu negatīvus uh, sekas. Uh, trešais uh, dosjē ir jautā, darbs pie globāliem aktuāliem jautājumiem saskaņā ar SAO priekšlikumiem, un uh, par to notiks diskusija G20 finanšu ministru sanāksmē Riedā, kur es pārstāvēšu Eiropas komisiju. Es domāju, ka šajā jomā es pilnībā piekrītu Irēnas Tinagli teiktajam par uh, principiem, uh, kurus mēs ievērojam. Mums ir pozitīva tehniska vienošanās inkluzīvajā SAO ietvarā janvāra beigās panākta, bet um, šeit tomēr ir tāda situācija, ka viena dalība valsts ASV, kas tātad ļoti ietekmīga dalība valsts, aicina izvērtēt arī atšķirīgu scenāriju ko ASV administrācija sauc par uh, to saucamo drošās ostas mehānismu, safe harbor, to ir uh, grūti pārtulkot, ka šeit ir izvēles iespējas nodokļu jomā, tas nozīmē, ka uzņēmumi var izvēlēties, kur tie maksās nodokļus. Un patiesībā uh, tas uh, tādu globālu risinājumu padara par maz varbūtīgu. Bet mums vēl ir iespējas turpināt šo procesu. Es saprotu, ka Rijādas sanāksme varbūt nebūs izšķirīgais solis, bet tas tomēr būs solis uz priekšu, saglabājot virzību un cenšoties panākt risinājumu līdz nākamā gada jūlijam. Un uh, ļoti svarīgi ir nonākt pie risinājuma, jo bez globāla, visi saprot, ja nebūs globāla uh, risinājuma, tad uh, dalība valstīm var būt sava likuma došanā šai jomā, un ASV administrācija var pasākt pretpasākumus tirzniecības jomā, un mēs varam nonākt ļoti bīstamā situācijā. Tādēļ mums ir uh, Eh, jāpieliek vēl vairāk pūļu, lai panāktu globālu risinājumu. Tāpat eh, gig, eh, digitālie lielie uzņēmumi arī iestājas par šādu globālu risinājumu, jo viņi saprot, ka arī tas ir viņu interesēs, jo tas novērš dubulto nodokļu uzlikšanu un nacionālo nodokļu režīmu daudzveidošanos. Bet Tas nozīmē arī pirmā pīlāra paplašināšanu, iekļaujot ne tikai digitālus uzņēmumus, bet arī citus uzņēmumus, un tad šie uzņēmumi sāka pretoties un nevēlas, ka tiek pieņemts šāds galīgs risinājums. Bet pirm, par pirmo pīlāru mums ir labs tehnisks priekšlikums pie kā mēs varētu strādāt mūsu Eiropas ietvarā. Komisija arī aicina dalību valsts labāk izprast, kā uh, šāds risinājums ietekmētu katru dalību valsti un tās budžetu, bet mums ir liels jautājums zīmē, nav skaidrs politisks lēmums, mm, varbūt iespējams, jo ASV administrācija ir šī alternatīvā mm, schēma. Mēs esam mazāk pavirzījušies uz priekšu jautājumā par minimālo nodokļu likmi. Šeit situācija ir mazāk strīdīga attiecībās ar ASV, jo SAO direktors arī sēž pie šā galda, un viņš varēs to labāk izskaidrot par mani, bet SAO uh, Um, spēja principiāli izstrādāt šo priekšlikumu, un tie neatšķirs tik īpaši no situācijas, kas pastāv ASV, bet šajā gadījumā ir uh, stipri iebildumi mazajām dalību valstīm, uh, piemēram, Singapūrai un citām, un pat varbūt arī uh, lielām uh, jaunietekmes ekonomikām arī ir iebildumi. Un e, situācija šeit nav strīdīgāka, bet e, tehniskā ziņā mēs esam pavirzījušies uz priekšu mazāk nekā pirmajā pīlārā. Un e, noslēgumā gribu teikt, ka mums kā komisijai ir uzdots Uh, virzīt uz priekšu Eiropas priekšlikumus, ja šogad nebūs iespējams panākt uh, risinājums attiecībā uz pirmo un otro pīlāru. Tas ir uz digitālo, digitāliem jautājumiem un minimālām nodokļu likmēm bet es eh, skaidri varu teikt, ka mēs šobrīd nestrādājam pie B plānu, pat ja mēs izsveram tehniskus risinājumus, mēs esam koncentrējušies darbām pie plāna A, tas ir SAO un G20 risinājums, jo globāls eh, risinājums nāktu par labu uh, globālai ekonomikai un arī mums uh, atvieglotu uh, darbu Eiropā. Mums būtu vieglāk ieviest šādu nodokļu sistēmu, ja pastāvētu globāls risinājums. Paldies! Paldies! Tagad vārds Paskalām Senamanam no ESAU. Liels paldies priekšsēdētāji! Labdien visiem! Pateicos par uzaicinājumu. Raugoties uz šīs uh, Eh, sesijas nosaukumu, var teikt, ka esam eh, sākuši virzību uz eh, jaunu globālu nodokļu sistēmu. Šie virzība sākās 2008. gadā līdz ar finanšu krīzi, kad valdības un politiķi saprata, ka globalizācija kaut kādā veidā ir jā, jāregulē ar nodokļiem jo nodokļu maksātāji izmantoja savā uh, labā to situāciju, ka uh, nodokļu liksumdošana nebija atbilstoši saskaņota, un tagad uh, praktiski vairs nepastāv banku noslēpums, ir tikai vēl atsevišķas valstis kā izņēmumi, bet arī Panāma virzās uz priekšu, pēc tam bija šis BEPS – Uh, kas uh, arī, uh, kam tika veltīts vairākas direktīvas Eiropas Savienībā. Vēlējos pateikties Eiropas parlamentam par pieņemto rezolūciju, ko jūs pieminējāt, un vēlos pateikties komisijai un komisāram par jaukajiem vārdiem, un ka jūs teicāt, ka nestrādājat pie plāna B, jo mēs varam paspērt vēl soli uz priekšu, virzoties uz šo jauno starptautisko sistēmu. Varbūt tas nav pēdīga, pēdējais solis, bet svarīgs solis uz priekšu. Mm, valdībām jurisdikcijās ir jāspēj aplikt ar nodokļiem darbības, uh, kas notiek viņa teritorijās, pat ja uzņēmumi fiziski tur neatrodas. Tas nozīmē, ka tehnoloģiskie uzņēmumi un arī citi, kam ir lietotāji šais teritorijās vai kas pārdod preces teritorijās, būtībā nemaksā nodokļus nekur. Uh, jo uh, no šie noteikumi ir pieņemti pirms simts gadiem un vairs neatbilst aktuālai situācijai. Un uh, BEPS uh, Eh, noved pie tā, ka ir vai nu nulles eh, mm, nodokļu likmes, vai arī tā, ka dubultā nodokļu neuzlikšana un eh, ir jāmaina situācija. Tā kā u, ekonomika, digitalizācija, tātad digitalizācijas laikmetā arvien biežāk ir tā, ka uzņēmumi fiziski neatrodas teritorijā, kur tie darbojas un ir arī nodokļu uh, reformas uh, ASV veikta samazinot nodokļu likmes no 38 līdz 21 procentām, bet ir arī veikti citi pasākumi un ir sāktas sarunas par diviem pīlāriem - par uh, nodokļu uzlikšanas tiesību sadali starp dalību valstīm tirgus jurisdikcijām tiktu piešķirtas lielākas tiesības uzlikt nodokļus, pat ja uzņēmums fiziski neatrodas šeit teritorijā. Tas nozīmē, ka mums ir jāizveido jauns neksus, kas balstās uz uh, pārdošanas apjoma slieksni un uh, uh pārliecīgais peļņu apjom, apjoms būtu jānovirza uz šīm uh, tirgus uh, jurisdikcijām. Uh, un ir uh, arī tādas uh, starpnieku teritorijas, kur nodokļu likmes ir ļoti zemas, un tādēļ mēs vēlētos nodrošināt, ka izmantojot noteiktu formulu, šī uh, papildu pēļņa tiek novirzīta uz tirgus jurisdikcijām, un tas viss arī vienkāršotu sistēmu. Papildus šai nodokļu pārdalēji šim pārdāvas tiesībām būtu arī uh, radīta lielāka skaidrība attiecībā uh, uz nodokļu uzlikšanu. Otrs pīlārs ir minimālais nodokļu uh, likmes apjoms, to ASV ir izdarījusi. Tātad, ja reālā nodokļu likme ir zemāka par uh, noteiktu likmi, uh, vietā, kur darbojas uzņēmums, tad izcelsmes valsts var uh, aplikt, uzlikt nodokli, kas ir starpība starp šajā valstī pastāvošo minimālo likmi un uh, minimālo likmi, kas darbojas tajā valstī, kur strādā uzņēmums. Un uh, tas uh, palīdzētu nodrošināt, ka visa peļņa tiek vismaz minimāli aplikta ar nodokļiem. Uh, Uh, notika inkluzīvā ietvara tikšanās, tātad, kurā uh, ir 137 valstis no Eiropas Savienības un Kipra tur nav pārstāvēta un tika uh, sagatavot tehniski dokumenti par pirmo un otro pīlāru. Šie jautājumi, um, šīs dokuments tiks iesniegts finanšu ministriem nākamnedēļ. Nākamais uh, termiņš ir jūlijas, inkluzīvā ietvara nākamā sanāksme, un mums būs jāpārvar nākamais šķērslis, ka ASV ierozina, lai tas viss būtu fakultatīvs, bet nodokļi nevar būt fakultatīvi, neobligāti. E, ASV atbalsta procesu, ir iesaistījusies, bet viņu pieeja visu ļoti sarežģīja. Un mūsu rīcībā vēl ir pāris mēneši, lai panāktu uh, arī politisku vienošanos, ne tikai tehnisku vienošanos. Ja uh, tas izgāzīsies, tad plāna B nav, vai arī plāns B būtībā ir haoss, tirzniecības karš. To mēs vēlētos novērst un mēs tiešām priecājamies par to, ka Eiropas Savienība mūs atbalsta. Paldies! Tagad Kuzana Perič. Uvažene kolegice i kolēģi. Godājumie kolēģi Eiropas parlamenta kolēģi un arī Nacionāla parlamenta kolēģi. Prihodā svake države. Nodokļi ir svarīgākais ienākumu avots eh, katrai valstī. Netiešajiem nodokļiem e, darbojas arī Eiropas Savienība ar savām politikām. E, dalībvalsts nodarbojas ar tiešiem nodokļiem, jo tas ir viņu pārziņā. E, nodokļu joma sniedz lielākos ienākumus, jo tā netiešā Eh, netiešie nodokļi Eiropas Savienībā netiek eh, regulēta ar eh, tiešo Eiropas Savienības politiku, bet to var veidot Eiropas dalībvalsts. Eiropas Savienībā tiek ievākti netiešie nodokļi. Tā tas ir tātad ienākuma viedokli, nodoklis un pievienotās vērtības, vērt, vērtības nodoklis. Eiropas Sanības loma ir sniegt eh, atbalstu, padomu eh, tiešo nodokļu jomā. Būtu labi, jā, būtu vismaz minimāla harmonizācija un lai izvairītos no dubultās aplikšanas ar nodokļu. Netiešā nodokļu joma ir lielā mērā harmonizēta Eiropas Savienībā, tomēr ar, arī šeit uzlabojumi tomēr būtu iespējami. Piemēram, lai mēs uh, pabeigtu PVN sistēmu Eiropas Savienībā, un, lai stiprinātu godīgu konkurenci, ir uh, spēcīgi jāstiprina uh, pievienotās vērtības nodokļa īstenošana, iekasēšana tiešās eh, nodokļu ievākšanas eh, jomā ir eh, vajadzīga arī harmonizācija, jo pašreizējie regulējumi tika veidoti uh, 20. gados iepriekšējā mm, gadsimtā. Tātad šie notikumi vairs nav atbilstoša mūsu laikmetam. Ir jāpalā, jāpanāk eh, modernāka nodokļu aplikšana, lai atbilstu pašreizējiem uzņēmējdarbības modeļiem. Runājot par eh, tiešo aplikšanu nodokļiem, katra dalībvalsts ir eh, tiesīga pati to īstenot pēc saviem ieskatiem, ja tas atbilst Eiropas Savienības noteikumiem. Eiropas Savienības galvenās prioritātes ir um, atteikties no um, šēršļiem uzņēmē darbībai, apkarot um, nodokļu nemaksāšanu un sadarbības ar dalībvalstīm uh, apkarojot krāpšanos nodokļu jomā runājot par uh, tiešajiem nodokļiem Eiropas Savienībā, nāktu par labu īstenot uh, tālākus Eiropas Savienības mērķus attiecībā uz ilgspējīgu attīstību, iekļaujošu attīstību ar atbilstošu uh, kontroli, izvairoties no nodokļu nemaksāšanas, apkarojot to. Ir vajadzīgs uh, kopīgais standarts apliekot ar nodokļiem uzņēmē darbību. Un eh, droša vide nākt par labu gan, eh, gan nodokļu maksātājiem, gan arī eh, administratīvajām iestādēm. Būtu labi, stāties pretī jaunajiem izaicinājumiem nodokļu jomā, jo īpaši būtu jāievērš, jā, jāpievērš uzmanība digitāliem uzņēmumiem, lai tie maksātu nodokļu tur, kur tie gūst ienākumus. Mums ir atbilstoši jāuzliek nodokļi lielajiem digitālajiem uzņēmumiem. Vienpusēji digitālās ekonomikas uh, aplikšanas un nodokļiem pasākumiem uh, Eh, ir pretstatā mūsu centiemiem vien izveidot vienoto tirgu. Tā tad būtu jāizveido vienots ietvars arī digitālo uzņēmumu aplikšanu nodokļiem, un tas būtu jāpaplašina arī attiecībā uz globālo kontekstu. Mums ir jāatbilst tam ātrumam, ar kuru darbojas arī digitālie uzņēmumi. Paldies! Tagad vārds Hansam Mikelbaham. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, jautājums par godīgu nodokļu uzlikšanu uzņēmumiem, lielāku atklātību nodokļu jomā un izvēlē, izvairīšanos eh, no nodokļiem. Uh, ir uh, aktuāls jautājums gan nacionālos parlamentos, gan Eiropas Savienībā, gan SAO un G20. Izējas punkts bija plaši izplatītā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, ko īstenoja lielie interneta koncerni un globalizētie uzņēmumi. Tāpat bija arī uh, nacionālā līmenī uzņēmumi, kuri uh, panāca vienpusējus nodokļu samazinājumus, uh, un tas noveda pie atsevišķi citās valstīs pie tā, ka bija lieli kropļojumi nodokļu ziņā, no kā īpaši cieta mazie un vidējie uzņēmumi. Un uh, Eh, arī PVN sistēmā ar kumkum eks eh, mahinācijām arī ir eh, radīti lieli deficīti. Tagad pastāv geogrāfiskā mobilitāte, uzņēmumiem, un pret to var cīnīties tikai kopīgiem spēkiem, lai Eiropas Savienībā nebūtu sacensība par zemāko līmeni, bet gan lai tiktu izveidota vienotā konsolidētā nodokļu bāze uzņēmumiem. Mums uh, kopīgiem uh, spēkiem SAO ir pa izdevies panākt uh, zināmu progresu, piemēram, G20 uh, projekts par BEPS ar 15 pasākumiem ir labs solis uz priekšu un digitalizācijas jomā ir uh, jā parādz arī augstfrekvences tirzniecībai darījuma nodoklis un arī attiecībā uz energoresursiem, bet šeit nesām pavirzīsies uz priekšu ievērojami. Un tagad šādā situācijā atsevišķas dalību valstis veic vienpusējus pasākumus. Bet tas nenāk par labu mūsu kopīgām interesēm, tas mūs novājina un uh, arī uh, ASV veiktās uh, nodokļu reformas ir mainījušas situāciju, tā skaitā starptautiskajās sarunās ir tādi cerīgi pasākumi, bet pirms pāris dienām uh, um, Minhenes uh, drošības konferencē tika paziņots, ka ASV ir gatava domāt par plašāku digitālo nodokļu ieviešanu, un tādēļ arī Eiropas Savienībā ir jārīkojas vienprātīgi un uh, jāpieņem šīs piedāvājums. Bet e ESAU darba kārtībā vairs nav runa par minimālo nodokļu likmi, bet gan par uh, nodokļu uzlikšanas tiesību pārdali. Un, manuprāt, šeit pastāv zināmas potenciālas briesmas Eiropas Savienības finansiālai stabilitātei un arī tas apdraud atsevišķu dalību valstu uh, finanšu stabilitāti, jo uh, Eh, nav eh, arī atrisināti praktiski jautājumi par eh, piemērošanu, bet kopumā šāds priekšlikums ir um, problemātisks. At, industriāli attist, attīstītās valstis ir lieli eksportētāji, un tas uh, šāda sistēma skartu ne tikai uh, Vāciju, bet visu Eiropas Savienību kopumā, jo tiktu zaudēti nodokļu ieņēmumi lielā apjomā, un līdz ar to Vācijas ieguldījums Eiropas Savienības budžetā un Eiropas Savienības attīstībā arī mazinātos ir uh, jārunā par uh, starptautisku vienošanos par efekt, reālu minimālo uh, nodokļu likmi, lai novērstu uh, kaitīgu konkurenci nodokļu jomā. Piemēram, šobrīd tiek runāts par 12,5%, kā minimālo nodokļu likmi, bet mums uh, Uh, lai panāktu vienošanos par šādu nodokļu likmi, tad arī visām dalībvalstīm būtu jāatsakās no sistēmām, kad tiek piešķirtas samazinātas likmes, un mums kopā ar ESAO būtu jāspēlē vadošā loma cīņā pret nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un nedrīkst pieļaut to, ka notiktu nodokļu bāzes erozija. Paldies! Lielas paldies! Tagad ķersimies klāt debatēm. Debates vadīs mans kolēģis Boris Lalovaka. Paldies, priekšsādātājs kundze. Dargie kolēģi, esmu pagodināts, ka varu vadīt šīs diskusijas turpmāko 30 minūšu laikā. Vēlos tikai atgādināt, ka katram runātājam ir apmēram 2 minūtes. Tagad sāksim ar Stavros Kalojanis no Grieķijas parlamenta. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs! Komisāra kungs, dāmas un kungi, kolēģi, Eiropas Savienība ir līdere starptautiskajā jomā apkarojot izvairīšanos no dokļu maksā, maksāšanas. Pēdējo gadu laikā Savienības darbība šai jomā ir stiprinājusies, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalsts nodokļu iestādēm, apkarojot krāpšanos ar nodokļiem un lai stiprinātu arī harmonizāciju nodokļu lomā. Likumdošanas kontekstā ir svarīgi ievērot uh, nodokļu standartus un lai tie būtu īstenoti atbilstoši. Te jāņem vērā izaicinājumi. Ekonomika mainās uz digitālo, un tas uh, nozīmē, ka ir jauni izaicinājumi un arī iespējams. Noteikumiem ir, noteikumi attiecībās nodokļiem ir veidoti uzņēmumiem, kas darbojas reālajā vidē, bet ir jāpielāgojas uzņēmumiem, kas darbojas digitālajā jomā bieži vien. Uh, Eh, tehnoloģiskajiem lieliem uzņēmumiem un platformām eh, mītnes zeme ir trešajā valstī, kur nav spēkā Eiropas saimnības noteikumi. Tas eh, kaitē nodokļu īsta, iekasēšanas īstenošanai visā Eiropas Savienībā un līdz ar to Tas trūkums ir pēc iespējas drīzāk, drīzāk jānovērš, lai nodokļi attiektos arī uz uh, digitāliem uzņēmumiem, kas uh, darbojas uh, tiešsaistē. Šiem uzņēmumiem ir jātiek pakļautiem tiem pašiem uh, konkurences noteikumiem, kas citiem fiziskiem uzņēmumiem. Līdz ar to te būtu jāveic izmaiņas arī likumdošanas aktos. Uh, Vides nodokļi var būt svarīgs uh, stimuls uh, Eiropas Savienības vides uh, mērķu sasniegšanai, bet te jāņem vērā arī dalībvalstu īpatnības, tādas īpatnības kā, piemēram, Grieķijai, kas, uh, kur svarīgi ir uh, jūras transports, kas savieno salas ar kontinentālo Grieķiju, un te jāņem vērā arī vajadzīgā degviela, kas šim mērķim tiek izmantota. Paldies! Paldies! Darinko Kosor, lūdzu, no Horvātijas parlamenta vārds jums. Paldies, priekšstādātāja kungs! cienējamās kolēģis, godātie kolēģi. Digitālā ekonomika ir jauns attīstības faktors, tāpēc digitālo uzņēmumu aplikšana nodokļiem ir viens no svarīgākajiem, viens no, viena no svarīgām problēmām Eiropas Savienībā. Lielie digitālie uzņēmumi darbojas visā pasaulē, taču tie izvēlas tikt aplikt ar nodokļiem valstīs ar nelielu nodokli, nodokļu likmi. Uh, Viņi gūst liels ienākums, bet izvairās no nodokļu maksāšanas. Dažās valstīs ir ieviests digitālais nodoklis. Taču šī ekonomikas joma aug ar vien ātrāk, un tāpēc arī mums ir atbilstoši jārīkojas, apliekot to ar nodokļiem, lai mēs nezaudētu iespējamos nodokļus dalībvalstīs. Šis temats ir sarežģīts un globāli aktuāls. Tikai starptautiski mēs varam ar starptautiskiem kopīgiem spēkiem mēs varam ilgspējīgi stāties pretī šim izaicinājumam fiskālajā jomā un lai mazinātu arī zaudējums no nodokļiem nodokļiem un nebūtu divpusēji nodokļu aplikšana. Žerū kungs no Francijas. Paldies, priekšsēdētāji, ka jūs zināt, Francija ir pieņēmusi gan ambiciozu, gan realistisku likumdošanu. Uh, Eh, taksācijas ziņā realistisku, jo tā ir iedvesmojusies no šobrīd komisija notiekoša darba šajā sakarā. Mēs bijām pirmie, kuri ķērāmies pie digitālās eh, taksācijas. Eh, es to saku tāpēc, ka izaicinājumi bija ļoti daudz un viens no maniem lieliem draugiem šajā sakrā teica, esiet uzmanīgi, Baltais nams jūs vēro. E, to es saku apzinoties, ka digitālā jomā ir robeža nav, un mums šī jomā ir jābūt nodokļu ziņā vienotā frontē. Es tikko uzklausīju kolēģis, kuri izteicās par SAU sarunām attiecībā uz šiem pasākumiem, Un es vēlētos zināt, digitālajā ziņā, kādi ir galvenie šķēršļi, ko esat uzskaitījuši, un arī sārunu termiņu. Jūs zināt, ka e, franču nodoklis tika uh, uh, uz brīdi pārtraukts nevis likumiskā ziņā, bet uh, citu aspektu dēļ, un es domāju, ka arī Savienoto valstu prezidents šos termiņus ietekmēs. Tāpat vēlos pateikties komisāram Gentilonī par viņu iedvadu vārdiem, kurš izteicās par ambicioziem mērķiem digitālā nodokļu ziņā, bet es gribētu detalizēt zināt jūsu ceļu karti šajā ziņā. Thank you very much. Lielas paldies. Nākošais runātājs ir uh, Pāvils Tanks no Eiropas parlamenta. Paldies priekšstādājai sveicu šeit Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu deputātus. Es domāju, mums šāda sanāks būs jārīko piešāk, jo te ir īpaši jūra runa par nodokļu jomu, kur piedzīvojam lieli, liels spiedienu, jo vienkārši ir negodīgi, ka Eh, mazie uzņēmumi maksā nodokļus, kurs, no kuriem lielie uzņēmumi digitālajā jomā strādājuši izvairās. Korporatīvā nodokļu sistēma ir novacojusi. Tā sākās 20. gadsimta sākumā, un tagad jau ir 21. gadsimts, ja mums ir vajadzīgs fundamentāls izmaiņas. Otrais spiediens, ir, ar kur saskaramies, ir tā, tāds, ka ir eh, liela konkurence un eh, tā tiekam pakļaut arī mēs. Protams, mēs vēlētos, lai jā, starptautiskās sarunas uh, uh, nestu augļus, es augstu vērtēju to ESO darbu. Un vēlos uzsvērt, ka te nav runa tikai par otro pīlāru ar minimālo nodokli, bet te ir runa arī par pirmo pīlāru, kas pašreizējos korporatīvo nodokļu sistēmā ir tāds kā izmaiņu virzītājs. Korporatīvie uzņēmumi tad var pieņemt lēmumu, kur viņi maksā nodokli, kurās valstīs, un tas būtu jāmaina. Bet, lai sarunas būtu veiksmīgas, un es skatos Čentelonī kungu, mums ir vajadzīga ļoti spēcīga, kopīga Eiropas nostāja digitālo pakalpojumu nodoklis, kas tika piedāvāts no mūsu puses, atkal pavēra ceļu starptautiskām sarunām. Arī tad ASV eh, nosēdās pie sarunu galdā. Un mums, kā Eiropas parlamenta deputātajiem, ir pienākums panākt sarunu turpināšanu. Neskatieties, ko jūs varat darīt savas valsts vārdā, skat, skatieties, ko jūs varat darīt ES interesēs, lai panāktu godīgu nu, aplikšanu nodokļiem. Un te mums jāskatās uz jauniem veidiem, ne, tikai par minimālo nodokļu likmi, bet arī par jauno nodokļu sistēmu, un šeit labs sākums ir pirmais pīlārs. Lielas paldies! Tagad vārds Božicējiem Lakai no Horvātijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Godātie kolēģi! Nodokļu savienības nodokļu sistēmai jābūt godīgai un efektīvai. Tā jānodrošina tas, ka netiek aplikti ar nodokļiem divkārtie paši ienākumi dažādās dalībvalstīs. Tāpat e, mums ir jārīkojas e, efektīvi. 2019. gadā tika vienkāršota e, nodokļu iekasēšanas sistēma uzņēmumu un privātām personām tagad ir daudz vairāk problēmu saistībā ar dubulto aplikšanu ar nodokļiem. Bet arī mēs veicam savus centienus, lai to novērstu. Ir jāpanāk, lai eh, te nebūtu sadūrsmes starp dažādu valstu interesēm. Diemžēl negodīga praksa arvien turpinās. Is... Paldies! Tagad vārds Jānam Kraņam no Austrijas. Uh, thank you. Paldies, priekšsēdētā kungs. Vēlējos uzsvērt to faktu, cik svarīgi mums sabalansēt mūsu nodokļu sistēmu. Austrijas skaitļi ir līdzīgi daudzām citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. 70. gados apmēram 75% no nacionāla ienākuma bija uz darba jomu, un tad 20, 25% bija no kapitāla, un visi maksāja savu daļu nodokli, 7% bija nāca no patēriņa un no darba ņēmējiem, un tad 20-25% no korporatīviem, tad no uzņēmumiem. Pat laban nacionālā ienākuma sadalījums ir tāds, ka 60% ir no darba, un 4% no kapitāla ienākumiem, un darba ņēmēji un patērētāji maksā 10% nodokļiem, tikai 20% nodokļu nāk no uzņēmumiem. Tas nozīmē, ja jūs kafejnīcā apēdat kūku, jūs apēdat 40% no kūkas un tikai 20% eh, samaksājat no kūkas no uh, šīs kūks vērtības, un tad būtu problēmas ar cilvēku, kas apēd 60% no kūks un samaksā 80%. Un tad beigās būtu problēmas ar tiesību sargājušiem iestādēm. Pat labam tā neizskatās, jo nav problēma ar tiesību sargājušiem iestādēm korporatīviem uzņēmumiem, kas nemaksā savu godīgo nodokļu daļu. Tāpēc es saku, mums ir daudz šeit darāmā. Pirmkārt ir jāvieš minimālais korporatīvais nodoklis, tā likt mēs nevaram vairs samazināt korporatīvo nodokļu likmi, jo jau tagad tā ir daudz par zemu, tai būtu jābūt daudz augstākai. Ja mēs vēlamies, lai viņi maksā savu godīgo daļu. Otrakārt, mums ir eh, jānodrošina lielāka caurskatāmīga diskusijas, kas pat labā norisinās ir tāpēc, ka vairāk cilvēku uzzināja, cik maz maksā lielās korporācijas, un tā bija iespējams caurskatāmīgas trūkuma dēļ, te mums jāstrādā vairāk. Un treškārt, uh, Mums ir jāatsakās no nodokļu paradīzēm ne tikai Karību jūras salās, bet arī Eiropas Savienībā, jo daudzi 80% no Eh, nodokļiem, kas netiek iekasēti Austrijā, patiesībā ir no uzņēmuma, kas ir citur Eiropas savienībā. Man nav problēmas ar dubulto nodokļu aplikšanu, bet drīzāk ar to, ka nodokļi netiek iekasēti. Man ir jautājums Paskala kungam no ECO. ESAU. Jūs runājat par formulu, jūs domājat, eh, varbūt jūs varat pastāstīt, kā šī formula izskatītos. Paldies! Uh, is... Tagad uzstāsies Birgita Mazaha no Vācijas. Jā, guten Tag, vielen Dank für das Wort. Labdien, paldies par iespēju izteikties. Man ir uh, iebildumi par pret to, ka tiek runāts par jauniem nodokļiem, digitāliem nodokļiem, ja netiek atbilstoši īstenoti likumi par uh, jau pastāvošiem uzņēmumu nodokļiem. Un ja mums vajadzētu mainīt uh, situāciju, nevis atkal ieviest jaunus nodokļus. Daudz ko uh, varētu situācijā mainīt arī attiecībā uz eh, to, ka uzņēmumi maksā nodokļus tur, kur notiek ekonomiskās aktivitātes. Tas īpaši attiecināms uz Vāciju. Vācijā ir ļoti augsti nodokļi. Mēs esam otrajā vietā pasaulē pēc Beļģijas un ja vēl tagad domāt par papildus nodokļu noteikšanu, nu to ir grūti saprast. Un nevar arī nu, cerēt, ka ja noteiks um, minimālo nodokļu likmi pasaules mērogā, šī nodokļu problemātika ir katras valsts kompetencē. Un ja eh, netiek iekasēti nodokļi kādā valstī, tad ir jāskatās uz cēloņiem, un cēlonis ir nevis tas, ka ir pārāk maz nodokļu, bet tādēļ, ka ir nepilnības pastāvošajā likumdošanā arī attiecībā uz uzņēmumu ieņēmumu nodokli, un tādēļ ir uh, jāpārskata šī sistēma un jāvēršās pret problēmu cēloņiem. Liels paldies! Lūdzu, nesūtiet mums vairs jautājumu, jo jau daudzi runātāji ir pieteikušies uzstāties un laika vairs nav. Tagad uzstāsies Frančeska Donato no Eiropas parlamenta. Liels paldies! Runājot par starptautisko nodokļu sistēmu, es domāju, mums būtu jākoncentrējas uz četriem pamat jautājumiem. Pirmkārt, nodokļu ilgspēju. Jo mēs zinām, ja ir pārāk liela nodokļa, tad tas nenāk eh, par labu to iekasēšanai. Ja nodokļi ir pārāk zemi, kā mēs esam novērējuši dažās dalībvalstīs, tad eh, būtībā ir dempings tāda fiskālā sistēmā un negodīga konkurence. Tātad nodokļu ilgspējībai ir jānovad pie otrās uh, lietas, proti jāpanāk konverģence starp nodokļu sistēmām. Uh, dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tas nozīmē to, protams, ka ir jārada minimālais efektīvais, minimālā efektīvā nodokļa lik, likme, bet arī maksimālais, maksimālā likme. Tai nebūtu jābūt lielākai kā divreiz minimālais līmenis. Trešā lieta - te ir runa par konkurentu spēju. Uh, kā ES eh, uzņēmumi var konkurēt salīdzinājumā ar uzņēmumu ārpus Eiropas Savienības. Jo mums ir visnotaļ atšķirīgi ražošanas standarti, kad mēs ražojam preces Eiropas Savienībā, salīdzinājot ar uh, precēm, kas tiek ražotas trešās valstīs. Padomājiet par jaunajiem noteikumiem saistībā ar zaļo kursu. Uh, un uh, te būtu jāpanāk līdzsvars, jāievieš atbilstoši nodokļi, tāds kā zaļais nodoklis, ko piemērota tām precēm, kas tiek uh, ražots ārpus Eiropas Savienības, jo tas savukārt uh, mazina mūsu konkurētspēju. Un tad vēl jautājums par efektivitāti nodokļu jomā. Salīdz, eh, te es runāju par kriptovalūtām. Te mēs saskaramies ar šo jauno maksājumu pasauli, jauno sistēmu, un man rodas jautājums, kā nodokļi var būt efektīvi, lai kontrolētu šo naudas plūsmu. Lielas paldies! Tagad vārds Elenis Stavroji no Kipras. Um, η Κύπρος τάση Kipra iestājas pār caurskatāmīgas demokrātās kontroles un atbildības nodokļu jomā stiprināšana. Automātiskās informācijas apmaiņas un administrīvās sadarbības stiprināšana starp Eiropas Savienības dalību valstu uh, nodokļu iestādēm ir svarīgi, lai nodrošinātu godīgu, efektīvu, vienoto nodokļu savienību. Un tas arī ļautu mazināt izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas. Šie Uh, šīs parādības ir pārobeža, ar pārobežu dabu un tā, tad te ir jā, jādarbojas kopīgiem spēkiem, jāparāda sadarbības starp nacionālajiem uh, nodokļu iestādēm ir e, tūlītēji jāmazina šīs parādības. Jo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas dalībvalstīm liek zaudēt ievērojumu, e, ievērojums iespējamos nodokļus Līdz ar to, piemēram, vairs nevar uh, nodrošināt kvalitatīvu bezmaksas uh, pamat izglītību un uh, veselības aprūpi. Un te tomēr jāņem vērā arī katras dalībvalsts īpatnības veidojot savu nodokļu sistēmu. Mēs neiestājamies par dalībvalstu nodokļu sistēmas pilnīgu uh, harmonizāciju, jo mēs uzskatām, ka tas kaitīs, kaitēs Kipras ekonomikai. Mēs domājam, ka nodokļu aplikšanai jābūt ar vien ekskluzīvai nacionālai atbildības jomai. Kipra ir neliela valsts, kurai nav saiknes ar Eiropas kontinentu geogrāfiski. Uh, Līdz ar to Kipras eh, ekonomikas, eh, ekonomika ir robežota un tāpēc mums savu samazināt nodokļu likme ir svarīgi, lai mēs varētu piesaistīt investīcijas un dalībniekus Eiropas ekonomikā. Paldies! Tur ir Kristof eh, Toževski from Poland. Nākošais runātājs no Polijas - Kristofs Toževskis. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! gospodārka rzeczywiście. Paldies, priekšsādātājs, dāmas un kungi. Ekonomika dinamiski mainās digitalizācijas rezultātā, un arī mums ir jādomā par uh, digitālo uzņēmumu nodokļu aplikšanu. Tomēr mēs uh, neesam pārliecināti, cik lielā, mierā, cik lielā mērā SO prasības ir savietojams ar otro pīlāru. Mūsuprāt, var izveidoties stāvoklis, kad atsevišķi nodokļu peļņas aspekti tiek neutralizēti, tīpaši tas var skārt citu uh, Eh, nodokļu peļņu, kas tiek eh, saņemta tā saucamajās īpašajās ekonomiskajās zonās. Līdz ar to mēs aicinam veidot jaunus risinājumus peļņai atsevišķām korporācijām. Tas ir pilnīgi noteikti nepieciešams, lai panāktu turpmāko attīstību. Tāpat arī mums ir jārīkojas atbilstoši Eiropas Savienības likumdošanai, tomēr jāatstāj spēkā aizņēmuma un atkāpes Par pirmo pilāru runājot. Un A kvotu šajā līmenī nav nepieciešams ieviest eh, risinājums B un C. Tas arī nozīmē, ka sošie risinājumi ir pietiekami. Nākošais runātājs no Francijas. Paldies, priekšsādātāji! Es apsveicu šodienas iniciatīvu Eh, šajā sanāksmē diskutēt pār šiem jautājumiem, jo tas ir jādiskutē ne tikai valdības, bet arī viss tautas līmenī. Tas ir eh, dziļi demokrātisks jautājums, tas ir finanšu jautājums valstīm, Eiropas Savienībai. Katru gadu nodokļu nomaks izmaksā simtiem eh, miljārdu eiro, tāpat arī tas ir dimo demokrātisks izaicinājums, jo šeit ir runa par valstu kapacitāti. Uh, E, piemērot nodokļu likumu visiem nodokļu maksātājiem. Man ir jautājums, vai no Eiropas Savienības nereti nav e, pretrunīgu vēstījumu. Mūsu jaunais komisārs Bretons 20. janvārī radio sacīja, ka ja ESO nespēja vienoties par digitālo taksāciju, tad Eiropas Savienība uzņemsies savu atbildību, lai šādu nodokli piemērotu. Pieņemam to zināšanai, bet šobrīd ņemot vērā stāvokli ar nodokļu par, paradīzēm un uh, Ehm, e, ir melnajā sarakstā ierakstīts Panamas Sešeļi, bet e, nav ierakstītas citas nodokļu paradīzes, kur mēs zinām e, ciešās saiknes ar Londonas Cityju, ko apvienotā karaliste ir izstāstījusies Eiropas Savienība un varēs izmantot savus uh, Eh, šos, šos noteikumus savās interesēs. Tālāk, kāda ir patiesā Eiropas Savienības noteikuma patiesā vērtība un nu, ikvienas dalībvalsts no 27 vēlme veidot digitālo eh, taksāciju. Es apzinos, cik grūti ir virzīties pa šo ceļu. Bija kāpšanās apakaļ, bija arī cā pagājušajā gadā, tāpat bija vienošanos. Um, eh, jā, vēl pagājušā novembrī, un Eh, kāpēc mēs nevarētu panākt eh, vienbalsību relatīvu vai atteikties no vienbalsības un panākt relatīvu vairākumu fiskālā ziņā. Nākošais runātājs ir, ir Jans Skopočeks no Čehijas. Děkuji eh, za slovo. Paldies, priekšsēdētāji. Es Runāšu par kopējo nodokļu bāzi. Jautājums izskanēja vairāk kārtīgi. Šis temats nav jauns. Mēs Eiropā par to runājam jau vairākus gadus. Šeit nav runa tikai par aizstāvēšanos pret agresīvu nodokļu plānošanu, bet e, solis uz nodokļu harmonizāciju Mēs daudz dzirdējam par nodokļu harmonizāciju, un es gribētu Eh, brīdināt par šo parādību, jo tas ierobežo nodokļu konkurenci. Esam pārliecināts, ka nodokļu harmonizācija Eiropas Savienības līmenī palielinās nodokļu nastu uz maksātāju. Tas nozīmē gan pilsoņus, gan uzņēmumus. Esam pārliecināts, ka augstāki nodokļi nozīmē uh, vāju ekonomikas izaugsmi. Un Augsti Eiropas Savienības nodokļi ir viens no iemesliem, kāpēc atsevišķās valstīs ekonomikas izaugsme ir visai lēna. Es saprotu, kā um, ir jānovērš nodokļu nenomaksa un jāpanāk nodokļu informācijas apmaiņa, bet, manuprāt, veselīga nodokļu konkurence starp dalību valstīm ir svarīga, lai nodokļu nasta nebūtu pārāk augsta. Un, visbeidzot, es domāju, ka nodokļu konkurence Eiropā ir jāsaglabā, jo Eiropa sastāv no dalībvalstīm ar atšķirīgā ekonomisku briedumu, attīstības līmeni, un bagātās valstīs e, un trūcīgākās valstīs nodokļu nasta nedrīkst būt vienāda. Nākošais runātājs Huitī Halamaha no Somijas. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos nākt klajā ar pārdomām par būtisku problēmu, kas ir tas, ka daudz kapitāla aizplūst no Eiropas Savienības Facebook citas platformas. Eh, Facebook eh, paņem lielu daļu no reklāmām, tas pats attiecas Google, Amazon. Izmanto eh, mākoņu datošanas pakalpojumus. Un Tāpat eh, tas attiec uz dažādiem maksājumiem, Netflix, skatoties Netflix, izmantojot kredītkartes un, eh, eh, un tā tālāk. Es varētu sarakstu turpināt. Šie pakalpojumi īstībā nav tik tālu sarežģīti, bet tie pārņa izved lielu daļu ienākumu ārpus Eiropas Savienības. Un digitālā klātbūtne vienmēr ir tur, kur tiek sniegti pakalpojumi. Eh, lietotājs, izmantojot eh, pakalpojumu, rada digitālu klātbūtni. Līdz ar to eh, tur, kur pakalpojums tiek izmantots, tur ir jābūt uh, ienākumam, uh, fiziskā klātbūtne ir vecmodīga pieeja, bet no nu, otras puses tā ir liela administratīva nasta un rada daudz problēmu attiecībā uz paredzamību. Praksē būtu vieglāk eh, Eirozonā izveidot šos digitālos pakalpojumus un tad kapitāla aizplūde kļūtu mazāk, vai arī mums vajadzētu e, e, globālu plašapjoma e, vienošanos. Paldies, pēdējais runātājs no Itālijas Danieli Freske. Paldies, es vēlējos izteikties par to, ka mums jārespektē Eiropas Savienības iedzienas mazliet vairāk respekta starp valstīm, jo man šķiet, ka pārāk daudz valstis īsteno fiskālo dempingu un citas no tā cieši. Mēs esam demokrātiska savienība, ir jāmeklē demokrātisks risinājums, lai izkļūtu no šī fiskālā dempiska. Runājot par eh, web nodokli, Itālija, Francija, Austrija ir to ieviesušas un būtu labi, ja citas Eiropas Savienības valsts tāpat eh, Eh, tam sekotu, lai nopietni cīnītos pret uh, represijām, kas varētu sekot pret šīm valstīm no savienoto valstu puses. Bet uh, nodokļu sakarā mēs varbūt esam atkāpušies SAO uh, definīcijas. Piemēram, mēs norādījām kā ārvalstu uzņēmums, kurš strādā citā valstī, bet operatīvi ir pastāvīgi klātesošs, ir ar fizisku klātbūtni teritorijā. Vai, piemēram, ja tā strādā uz internetu platformas kādā valstī, tad arī šai valstī ir jāmaksā nodokļi. Fiziskā klātbūtne nav nosacījums fizes ir neko, un nu, lūk, to vajadzētu pievienot jaunajai definīcijai. Paldies! Un tagad es dodu vārdu komisāram. Okay. Uh, thank you. Paldies! Uh, uh, tā bija, šī bija tiešām ļoti interesanta diskusija un nav viegli atbildēt uz visiem izskanējušiem jautājumiem. Teikšu uh, kādus divus, trīs komentārus un varbūt arī citi kolēģi vēlēsies ko teikt. Pirmkārt, mums ir eh, pēdējo gadu laikā gūta virkne sasniegumu. Un eh, tos es sev nepierakstu, jo es esmu jaunpienācējs, bet gan ESAO, gan Eiropas Savienība, BEPS procesa ietvaros ir ievērojami pavirzījušies uz priekšu ir pastiprināta sadarbība nodokļu jautājumos, cīņa pastiprināt pret uh, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, bet mūsu priekšā ir arī citi izaicinājumi. Un es uzskatu, ka rīcības kodeks un uh, darbs pie negatīvo vai vēlno sarakstu sastādīšanas iet pareizā virzienā. Jūs, protams, varat uzskatīt, ka arī citas valstis varētu izvērtēt šai kontekstā. Patiesībā mēs veicam ļoti precīzu analīzi. Bet, nu, es piekrītu, ka uh, šis uh, mehānisms varētu darboties vēl labāk. Ir arī atsevišķas dalību valstis, kuras aicina šāda veida izvērtējumu attiecināt arī uz dalību valstīm. Šādu ierosinājumu izteica Dānijas valdība. Un uh, es toreiz atbildēju, ka principā neiebilstu, bet mums uh, tas viss ir uh, jāsaskaņo ar uh, termiņiem, kuros uh, notiek uh, diskusija par globālo minimālo nodokļu likmes līmeni, jo pretējā gadījumā mēs tikai sev radīsim liekus sarežģījumus. Otrs punkts - Eiropas Savienības Uh, lēmumu pieņemšanā par kopīgu nostāju. Jā, tāda mums ir apstiprināta, uh, gatavojoties SAO diskusijai, kas paredzēta nedēļas nogalē Riedā. Un šīs kopējās nostājas uh, pamatā ir vēlme kopīgiem spēkiem panākt globālu risinājumu gan pirmajā, gan otrajā pīlārā. Protams, nebija viegli vienoties par kopīgo nostāju, jūs ļoti labi zinat, ka mūsu līgumi, un mēs tos uh, negrozam, tātad līgumos ir uh, noteikts, ka nodokļu jautājumos lēmumi jāpieņem vienbalsīgi. Vai arī ir šī pārējas klauzula, kā tiek pieņemts vienbalsīgs lēmums atteikties no vienbalsības, bet šādu lēmumu arī nav viegli pieņemt. Tātad uh, politiskā griba ir uh, skaidra bet eh, nevienmēr eh, politiskā grupa, eh, tas ir grībā ar šo vienbalsības klauzulu nodrošina rezultātus. Piemēram, pirms pāris gadiem komisija bija iesniegusi priekšlikumu par digitālajiem nodokļiem, bet šis priekšlikums netika atbalstīts, jo trīs dalību valstis pret to iebilda. Nu, mums ir jāievēro spēkā esošie noteikumi un normas. Ja nevēlamies e, izvērtēt citas iespējas, kas ir mūsu rīdzībā, piemēram, 116. pants, bet, nu, e, par to varam diskutēt e, vēlāk. Tātad mums ir politiskā grībā, esam pienā, pieņēmuši vienprātīgi, vienbalsīgi šo nostāju, un Horvātijas finanšu ministrs pārstāvēs Eiropas Savienību Riedā, uh, paužot uh, apņēmīgu atbalstu SAO priekšlikumam, un tāpat arī G20 uh, turpina virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Tālāk par ceļa karti, kāda ir uh, komisijai. manā uzdevumu vēstulē eh, bija skaidri iezīmēta šī ceļa karte. Proti, ka mums ir jāpanāk vienošanās globālā līmenī, tas ir mūsu uzdevums. Ja šāda vienošanās 2020. gadā netiks panākta, tad komisijai jānāk klajā ar Eiropas līmeņa priekšlikumu. 2020. gads nav vienkārši tāds formāls termiņš. Mēs zinām, ka dalība valstu likumdošana ne tikai Francijā, bet arī Itālijā, Austrijā, Čehijā un man šķiet arī uh, Spānijā eh, valdība šodien par to lēma, tātad visos, eh, visā šajās valstīs ir ieceres eh, gūt šai jomā ienākumus no 2021. gada šādu lēmumu nesen pieņēma Francijas valdība, un tas jau ierakstīts šo uh, valstu likumdošanas aktos. Tātad tas nozīmē, ka šis ir izšķirošs gads, jo e, Francija ir e, pieņēmusi šādu lēmumu un ņemot vērā to, kādu tiesību aktu ir spēkā dalību valstīs. E, ne visās dalību valstīs būs šādi ieņēmumi bet uh, no 2021. gada situācija mainīsies, un tādēļ mums ir jāpanāk globāla vienošanās. To es uzsveru. Tātad šī ceļa karte ir tāda. Ja vienošanās netiek panākta šogad, tad mēs Eiropā gatavosim priekšlikumu, bet mēs zinām, ka uh, ļoti strateģiski svarīga ir līguma vienošanās panākšana, lai novērstu tirzniecības karus un citus sarežģījumus, un arī, lai ieviestu starptautiskā mērogā jaunu nodokļu režīmu, kas ir ļoti svarīgs mūsu ekonomikas attīstībai nākotnē. Paldies! Vēl citi kolēģi, Paskal, lūdzu. Paldies! Eh, izteikšos ļoti īsi. Tātad, eh, kā, kas ir likts uz spēles, domājot par šo risinājumu? Pirmkārt, pilnīgi jauna nodokļu sistēma starptautiskā mērogā, un tas valsts satrauc. Eh, bet galvenie šķēršļi, kas mums būs jāpārvar, lai nonāktu pie risinājuma, ir jāsāk būs uh, ar uh, šo safe harbor uh, priekšlikumu uh, ko uh, ierosina ASV, tālāk par nodokļu noteiktību un paredzamību, un treškārt jāņem vērā atsevišķu valstu specifiskā situācija, piemēram, atsevišķas Āzijas valstis norādīja, ka viņiem, viņu valstīs ārvalstu uzņēmumu gūst lielāku peļņu nekā citvietu, un līdz ar to viņi arī būtu pelnījuši lielākus ieņēmumus. Mums ir arī tehniskas problēmas jāpārvar, mums ir jāizveido kaut kas tāds, kas varēs pastāvēt ilgi. Tā ir tāda jauna struktūra, un šeit ir uh, liela izaicinājuma. Vai mēs to varam izdarīt līdz jūlijam? Mums tas ir jāizdara, bet mēs neesam pārliecināti, ka tas mums izdosies. Tālāk par uh, termiņiem. 1. 2. jūlijā Berlīnē paredzēts inkluzīvā ietvara uh, nākamā sanāksme, un mēs ceram, ka mums būs uh, sagatavots tāds funkcionējošs risinājums, ka tiks paraugu likumdošanas akti jau izstrādāti, starptautiska vienošanās varbūt prasīs vēl ilgāku laiku, bet lai G20 samitā novembrī viss būtu jau panākta vienošanās līdz tam brīdim par uh, visiem pamata elementiem un ņemot vērā to, ka novembrī ASV notiks vēlēšanas, nu, tad jūlijas ir īstais brīdis, lai šos lēmumus pieņemtu. Tātad mums uh, ir uh, jā, jāpanāk vienošanās par visiem pamat elementiem, nu, un tad vēl varam um, pāris mēnešus veltīt detaļām, bet uh, svarīgākie dokumenti ir publiski pie, pieejami, bet ideja ir tāda, ka uh, papildu pārāk lielā pēļņa, kaut kāds x procents lielākiem uzņēmumiem tiks paņemts un novirzīts uz uh, valstīm, kas ir tirgus šiem uzņēmumiem. Tāda ir pamatdoma. Mihāls Bachs. Jā, es gribētu atgriezties īsumā pie notikušās diskusijas. Uh, Es uh, nevērsos pēc nodokļu konkurences, kā tas izskanēja dažos, uh, uh, dažās uzrunās. Es neiestājos pret kaut kādu vienotu nodokļu likmi, bet gan pret, uh, iestājos par minimālo likmi. Eh, katra valsts, protams, var īstenot uh, savu politiku attiecībā uz nodokļu likumdošanu un arī veidot stimulus rūpnie ekonomikas attīstībai, bet svarīgi, lai būtu nodrošināta atklātība un lai tiktu novērst nodokļu dempings. Jo eh, notiek tas, ka Eiropas Savienībā uh, notiek nodokļu ieņēmumu noplūde uz, uz, no vienas valsts uz otru, bet arī šī, šī nodokļu bāze pārvietojas ārpus Eiropas Savienības. Un tas, ja mēs zaudējam šos nodokļu ieņēmumus, Tad mm, no mums prasa atbildību arī um, mūsu pilsoņi, un kā mēs varam atbildēt par globālo situāciju, ja mēs netiekam galā paši uh, savās valstīs un ir jābūt mērķim no SAO ietvaros noteikti minimālās nodokļu likmes. Tas varētu būt 2,5 5% vai cita likme, bet ir nepieciešama atklātība, caurskatāmība šai jomā, lai domātu par nākotnes risinājumiem un galvenam tematam jābūt katras valsts tiesības uzlikt nodokļus ieņēmumiem, kas gūti šajā valstī, ja Eh, šie ieņēmumi netiek aplikti ar minimālo eh, nodokļu likmi. Eh, tātad gadījumā, ja cita valsts ne nevar nu, iekasēt nodokļus attiecībā uz šo uzņēmumu un arī um, uzņēmumu nodokļu sistēmas modernizācija ir svarīgs jautājums. Ir uh, tādas komplicētas normas, piemēram, tādēļ ir izveidota Francijas un Vācijas kopīga komisija, ko vada abi uh, finanšu ministri, lai, lai noteiktu skaidru nodokļu bāzi uzņēmiem abās valstīs, kas būtu vienāda. Un, bet tas pats mēs arī citām valstīm būtu jādarbojas ne tikai Vācijai un Francijai arī uh, attiecībā uz uh, tiesību normām, tātad būtu jāmodernizē uzņēmumu uh, nodokļu joma un ir svarīgi arī šajā sanāksmē daudz kas tika uh, runāts un arī komisija pauda savu viedokli uh, un arī deputāti, un mums tiešām ir jānonāk pie risinājumiem, jo tas ir ļoti nepieciešams, un tas jādara ātri. Paldies, un tagad Perič kundz. kundz. Hvala lijepo. Lielas paldies. Evo, nadam se da ćemo iznaći najbolje. Es ceru, ka mēs radīsim labāko iespējamo risinājumu. PVN harmonizētā sistēmā. Un ka mēs varēsim arī vienoties par kopīgiem, kopīgām vadlīnijām mm, nodokļu politikā, lai mēs uh, uh, būtu vienoti savā darbībā, bet arī mm, tā nenākt par ļaunu kādām dalībvalstīm. Es uzskatu, ka Mūsu diskusijas būja, bija ļoti auglīgas, jo izskanēja daudzi vērtīgi priekšlikumi no dalību valsta puses, un visi šie priekšlikumi sniedz, sniedz savu ieguldījumu kvalitatīvam ietvaru veidošanā, lai arī turpmāk Eiropas Savienībai būtu teikšana šais lietās, un tā varētu darboties pēc iespējas efektīvāk, labāk. Paldies! Tagad Esam gan iekavējuši mūsu darbu, jau par veselu pusstundu tādu mūsu rīcībā vairs ir tikai 20-25 minūtes. Otrais sadaļa tā tad aicināšu uh, ievadrunai vēl, veltīt nevairāk par 3-4 minūtēm un Un tad tālāk izteiksieties minūte neilgāk. Te runa par caurskatāmību, pārvaldības jautājumiem. Un es atvainojos, saku priekšsēdētāju. Nu, lai ietaupītu laiku, te ir nedaudz. Uh, E, jāmainās cilvēkiem tribīnē, bet tā kā tiešām mums ļoti trūks laika, tad runāšu, kamēr šeit e, cilvēki iet prom no tribīnas un e, jauni tajā kāpj. Tātad saskaņa Eiropas komisijas rādītājiem, lai panāktu ES 2030. gada mērķis, par kuriem vienošanās panākt Parīzē, mums ir jāizpild investīcijas trūkums, investīcija trūkums kas tas signāls ir, jautāja priekšsēdētāji. Nu labi, nav svarīgi. Tā tad 180 eh, miljārdu eiro gadā mums būtu jāpanāk šis eh, mērķis ar valsts un par privāto kapitālu kopā. Mums ir jāvada kapitāla plūsmas eh, ilgspējīgās investīcijās, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi un lai veicinātu caurskatāmību. Uh, un lai veidot uh, zemoglekļu izmešu, ilgspējīgu aprits ekonomiku. Eiropas parlaments šai ziņā ir bijis līderis pagājušajā sasaukumā. Mēs pabeidzam divus svarīgus tiesību aktus. Pirmkārt, veidojam jaunas paudzes uh, oglekļu izmešu rādītāju sliekšņus, un tad uh, tas attiecas arī uz finanšu pakalpojumu. Pagājuši pagājušajā decembrī mēs panācām vienošanu par jauno taksonomiju. Tas tagad tiek pabeigts ar delģētajiem aktiem. Tas ir jauns likumdošanas um, projekts, lai veidotu <clears throat> iekspējīgās sabiedrību. Un vēl ir divi citi vēl elementi - sociālais un pārvaldības aspekts. Te ir runa par sociālo kohēziju, par um, vienlīdzību Tātad es ceru, ka šīs debats būs veiksmīgas. Un tagad vārds Džona Beriganam, Eiropas komisijas izmanta ģenerāldirektorāta priekšsēdāju. Es saprotu, ka mūsu rīcībā ir divas minūtes, ap trīs. Nu, labi, pastīšos, var uz pusi sapraznāt savu runu. Daudz, kas šeit jau izskanēja par to, kas tika paveikts. Vēlējos tikai atgādināt, ka tagad mēs vairs nerunājam par ESG vai jo mums tagad ir runa par jauno zaļo kursu un ko tad tas dara. Ilgspējīgs finansējums, kas sākās kā nišas projekts, tagad ir izstrādāts par galveno projektu tirgu. Uh, un tas tagad nonāk pilnīgi jaunā kontekstā. Mums ir mērķis 2050. gads, kad mums ir jābūt eh, neitrāliem ogdekļu izmešu ziņā, tātad katram jādara sava daļa. Tātad veidots ilgspējīgas attīstības plāns numur viens. Esam izstrādājuši trīs eh, tiesību akstu eh, taksonomija un uh, Eh, jauno rādītāju noteikšanu. Mēs ļaujam tad eh, investoriem secināt, kas ir zaļais. Mm, informācijas atklāšana nozīmē, ka viņiem ir jāzina, kas ir tas uzņēmums vai darbība, kurā viņi investē, tur tad jābūt pieejam visai informācija, un tad treškārt viņi rīcībā jābūt instrumentiem, kas ļauj novērtēt viņu investīciju atdevi ir tāda kā pasīvā stratēģija, kur mēs ļaujam investoriem pašiem pieņemt lēmumu, kur viņi grib piedalīties. Mēs viņu rokās tomēr iedodam instruments. Un tagad mēs esam nonākuši pie jaunās fāzes. Mums ir um, zaļais kurs un jauns grafiks, tāda jaunā stratēģija, ko paredz šis gads, uh, ir vērsta uz progresīvāku, uz uh, aktīvāku pieeju, tātad mūsu rīcībā vairs ir 30 gadi, tad mums jāveido stimuli, lai darbība būtu tāda, kādu mēs vēlētos. Es te nevēlos uh, daudz par to runāt, jo vēl būs sabiedriska apspriešanās, bet, nu, katrā komisijā jau ir savas idejas, pirms tā nonāk pie sabiedrības sabiedriskās apspriešanās, tad mums vairāk jāstrādā uh, pie um, informācijas atklāšanas, pie plašāks, tātad vairāk uzņēmumu jāiesaistē arī uzņēmumi ne finanšu nozarē, jo pat laban informācijas um, atklāšana attiecas tieši uz finanšu nozari. Tā, lai vairāk datu nonāktu tirgu, vairāk datu būtu pieejami, lai investori saprast, kas ir paredzēts, kas ir domāts ar šo zaļo kursu ir labāk jāizmanto standārtu un mārķējums, īpaši zaļais apzīmējums, ka prece atbilst zaļā kursa prasībām. Tā tad investīcijām jābūt ir ilgspējīgām, vērstām uz augstu. Mēs saprotam, ka uh, valsts nevar visu finansēt. Paši saviem spēkiem vai privātajiem sektoram jāpiedalās. Bet jāsaprot, ka arī valsts sektoram būtu jāspēlē savu lomu ne, ne tik daudz attiecībā uz finansēm, bet uz valsts politiku. Tātad mēs ceram, ka instrumenti, ko nododam privātā sektora rīcībā, nāks uh, par labu tam, lai mēs panāktu 2050. gada mērķus. Mēs vēl neesam pārgājuši pie SNG priekšsēdētāju vietnieks šķiet jūs šodien jau uzrunāju. Arī rīt viņš izteiksies, viņš runāja par to, ka mums jāsāk ar kaut ko, ka mēs nedrīkstam mērķēt uz perfekcionismu un tad vispār baidīties kaut ko darīt. Bet pēc tam, protams, mums darba kārtība būs jāvirz arī tā, lai skatītos uz sociālo un pārvaldības sadaļu. Tas varētu būt nedaudz sarežģītāk, jo uh, te ir runa par katra paša ieskatiem, tas nav tāds kā zinātniski, empīrisku eh, pētījumu rezultātā panākts <laughs> spriedums. Labi, tad tagad dod vārdu Borisam Lalovačam. Paldies! Eh, turpināšu horvātu valodā. Ah, Eiropas komisijas augstā līmeņa ekspertu ziņojumā 2016. gadā tiek pieminēta vispārējā stratēģija uh, ilgspējīgai ekonomikai Eiropas saimnībā. Tur ir runa par to, ka um, finansējumam jābūt vērstam uz ilgspējīgu attīstību, domājot par vides, sociālajiem kritērijiem. Ar atbilstošu ilgspējīgu finansējumu tiks veicināta sociāli atbildīga ekonomika un nodrošinot arī augstu dzīves līmeni un nu, pilnu nodarbinātību, pilnlaika nodarbinātību. Te jāņem vērā, ka ir svarīgi šie uh, vides un sociālie aspekti. Jāņem vērā arī ilgtermiņa intereses. Investīcijām mm, galvenais kritērijs nedrīkst būt tikai ienākumi, bet uh, investors interesē, kā konkrēts tās investīcijas ietekmēs vidi, sabiedrību un valdību. Tātad uh, jāņem vērā arī šie aspekti. Protams, iesaistītās puses interesē ne uh, finansiālās, uh, ne finansiālie dati, pieņemot lēmumu, ko, kur investēt. Tas ļaus palielināt uh, Um, nodarbinātību un arī investoru un, un uzticēšanos uzņēmumu. Paldies, un tagad vārds Kodzana Perič kundzei. Jautājumu un atbildes kārt, atbilžu kārtē. Pat labam ir tikai viens pieprasījies, taču atgādināšu jums, ka debates par klimata apkarošanu var turpināties arī rīt no rīta 9.30 plenārsēdē. Okay. Evo još jedanput e, srdačan pozdrav. Imamo samo jedan. E, Paldies, priekšsēdētājs. E, ir viens vēl runātājs pieteicies no Polijas. Viņa vārds ir Zorževskis. Paldies, priekšsēdētāja. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam faktam, ka e, visi šie izaicinājumi, ar kuriem mums jāsaskaras, nozīmē to, ka mums ir vajadzīgs atbalsts no Eiropas Savienības līmenī, no komisijas, bet arī mums ir e, jāpārdala mūsu resursi iekšēji, jo šāda transformācija prasa lielus finanšu līdzekļus. Tāpēc ir jākoncentrējas uz mūsu investīciju lielāku caurskatāmību. Pēdējo gadu laikā kopumā mēs redzam, kā nodokļu nenomaksas gadījumi pieaug ģeometriskā progresijā. Mums ir jāsadarbojas līdz ar to visos līmeņos ar nodokļu administrācijām, jāapmainās ar informāciju, jo mūsu valstis vienas pašas nespēja ar šo problēmu tikt galā. Polija atbalsta iniciatīvu ar mērķi panākt labāku caurskatāmību un informācijas apmaiņu. Lepojos ar to, ka Polijai ir iespēja mainīties ar informāciju ar visām dalībvalstīm, kuras ir parakstījušas konvenciju par sadarbību starp nodokļu administrācijām. Tas ir nozīmīgs solis uz priekšu. Un tāpat to mēs varam darīt ar vēl citām 70 valstīm, tā skaitā savienotajām valstīm. Mūsu spērtie soļi nozīmē to, ka nodokļu nenomaksa samazinās un mūsu budžeta ienākumi pieauga. Tāpat arī sabiedrība labāk eh, uztver mūsu veikumu, esam guvuši sabiedrības uzticību un ir, ir izveidota programma labākai kapitāla politikai tirgu, runājot par labāku finansējumu. Mēs radām labvēlīgākus apstākļus mūsu uzņēmumiem un labāk varam eh, pārvaldīt paši savas finanses. Paldies! Un tagad Džons Berigens no komisijas. Paldies par eh, doto vārdu iesākumā. Vēlos teikt, ka piekrītu, ka Eiropas Savienībā ir nopietna loma, bet tas nav vienīgais spēlētājs. Mums ir zaļais kurs, kura ietvaros mēs organizēsim mūsu devumu budžetām caur investīju programmu EIB un citām, un arī taisnīgs pārējais fonds, kurš arī palīdzēs uh, Eh, pārņemt zināmas aspektus šajās klimata pārmaiņās, bet es piekrītu, ka arī dalībvalstu līmenī ir jāpieņem pasākumi un budžeta resursi jāmaksimizē, un šajā gadījumā nodokļu nomaks un izvairīšanās ir jārisina tāpat arī eh, nu, budžeta politika ir jāpārskata, lai uh, risinātu ilgtspējīgas izaicinājumus, tā skaitā dalībvalstu līmenī. Taču mēs zinām, ka ne tikai klimata, bet arī sociālā un pārvaldības ziņā eh, valsts sektors nespēs risināt eh, šo jautājuma viens pats, un ir nozīmīga loma finanšu plūsmām, un tāpēc arī mana nodaļa e, FISMA ģenerāldirekcijā strādā pie šī jautājuma, taiskaitā attiecībā uz privātā finansējuma plūsmu. Mēs veidojam juridisku ietvaru, lai varētu tas būtu ar savu lomu šajās e, transformācijās, kas būtu sociāli vides un pārvaldības ziņā ilgtspējīgāki. Paldies, un pēdējais runātājs būs Boris Lalovets. Paldies! Ļoti īsi izteikšos. E, šis ir visai svarīgs temats. Un pilnīgi nešaubīgi. Mēs ar to nodarbosimies arī nākotnē. Tas ir saistāms ar nodokļu politiku, ar kapitālu vienoto tirgu. Investori saņems informāciju par savu investīciju ietekmi uz apkārtējo vidi. Šie ir temati, kuri viens otru papildina un iekļaujas zaļajā kursā. Domāju, ka arī komisija ir iecerējusi pareizo kursu kad tā mēģina atbalstīt zaļos projektus un arī piešķirt lielāku caurskatāmību uzņēmējiem. Paldies! Paldies! Un es varu tagad tikai pateikties visiem klātesošajiem par dalību, un ar to mēs šo sesiju beidzam un aicinu jūs piedalīties vakariņās, ko organizē Eiropas parlamenta priekšsēdētājs. Kā arī Gordāns Androkovičs, Horvātijas parlamenta priekšsēdētājs, šīs vakariņas notiks Eiropas vēstures namā. Paldies!